very uninteresting. <laughs> okay, dear colleagues. Dargie kolēģi, labrīt! Mēs varam turpināt mūsu darba kārtību ar sesto punktu, kas ir deleģēto un izstarošanas pasākumu rūpīga pārbauda. Kā jūs zināt, mēs lielu vērību pievēršam parlamenta uzraudzības pilnvaru īstenošanai, tāpēc mēs esam šo jautājumu iekļāvuši darba kārtībā, mēs tam piešķiram lielu nozīmi, un šodien mums ir apspriežams nozīmīgs tēmats. Sveicam mūsu vidū! Gabriela Bernardino, kurš ir nesen apstiprināts amatā, kā arī Svenu Gentneru, kurš ir eh, nodaļas vadītājs FISMA ģenerāldirekcijā. Mūsu šīs dienas temats ir krips, un konkrēti mēs runāsim par eh, noteikumu projekta tehniskajiem standartiem, ko mēs un um, mēs sagaidām, ka mēneša beigās tas tiks nodots publiskai apspriešanai. Šeit es domāju marta beigas un, protams, jāatgādina, ka tas ir prioritārs elements, lai mūsu finanšu tirgus normatīvajos aktos varētu uzlabot to darbību. Mēs iesākumā uzklausīsim Bernardino Getterkungu prezentācijas šodienas referente Pervanša Beresa nav klāt. Eh, līdz ar to viņas vietā izteiksies Elīza Ferreira, bet tagad es dotu vārdu Gabrielam Bernardino Vispirms, Rosenam Verteram, tūlīt pēc tam, lūdzu, iekļaujieties katrs desmit minūtēs. Gabriela, paldies, Roberto, paldies par uzaicinājumu. Labrīt, dārgie parlamenta deputāti! Ārkārtīgi nozīmīgi mums ir būt eh, klāt, kad mēs strādājam ar būtisko prips tēmatu. Kā jūs zināsiet, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs dokuments. Patērētāju sardzībai mēs strādājam pie šī eh, teksta kopš 2012. gada. Mēs esam iekļāvuši dažādas eh, aprindu pārstāvjus, zinātniekus, nozars pārstāvjus, un citus. Mēs esam veikuši pētījumus ar komisiju un uzklausījuši ekspertu grupas viedokli. Tagad darbs um, tuvojas noslēgumam. Mēs esam saņēmuši ap uh, simtu uh, izsmeļošu atbildi un turpinot un pieslīpējot RTS, ieskaitot uh, um, darbu pie tā, kā šis RTS tiks iekļauts prips, mēs redzam, ka ir nozīmīgi izsvērt visus par un pret. Protams, ir vairāki elementi, kuros ir jāatrod uh, pareizais līdzsvars, taču jānorāda, ka atbildes rast nav viegli. Šobrīd mēs uh, E, arī domājam par termiņiem un ir jāuzklausa ieinteresēto pušu viedokļi, e, atbilstība juridiskajiem tekstiem. Mēs apzināmies, ka ir jāparedz lielāks laiks ieviešanai. Tāpat mēs esam dzirdējuši aicinājums paredzēt deviņus mēnešus ieviešanai. No esas perspektīvas raugoties, mēs eh, piedāvāsim e RTS eh, projektu 31. martā, bet Uzklausot nozares viedokļus, mēs apzināmies tehniskos un operatīvos izaicinājumus attiecībā uz IT sistēmām. Protams, ka e, konkrētas diskusijas par termiņiem e, būs likumdevēju e, prerogātīva. Tagad daži vārdi par risku risku. Riska indikators ir kids viens no galvenajiem elementiem. No prezentācijas puses mēs balstīsimies uz atgriezenisko saikni no patērētāju puses. Un šobrīd esam ir paredzēts septiņu punktu skālā. Ir eh, tomēr jādomā par pareizu dažādu prips elementu izmērķēšanu. Mēs esam ņēmuši vērā dažādu prips veidu gammu, kas ir jāaptver ar riska izvērtējuma iespējām. Mēs esam domājuši gan par sarežģītākiem, gan par vienkāršākiem produktiem. Mēs saskaramies ar vairākiem izaicinājumiem attiecībā uz pareizo kalibrāciju, bet arī domājam par to, lai mūsu iecerētā skala atbilstu patērētāju cerībām. Mēs uzskatām, ka šos izaicinājumus mēs tuvāko dienu laikā varēsim um, izsvērt, piemērot tālāk. Forward... Gūtā peļņa. Mēs esam iecerējuši mm, paredzēt plašu pieeju spektru. Mēs varam sap pieļaut, ka dažkārt mm, sarežģītāki uh, sarežģītāk izvērtēšanas veidi var nebūt viegli saprotami, bet mums ir jādomā par saprātīgu un pamatotu scenāriju sagatavošanu. Tomēr eh, mēs esam strādājuši, lai uzlabotu salīdzināšanas iespēju maksimāli, piemēram, saistot eh, nākotnes iespējamos scenārijus ar iespējamiem tirgus riskiem. Līdz ar to lielāks tirgus risks būtu atbilstu uh, lielākam rezultātu skaitam nākotnē. Tāpat arī ir bijuši aicinājumi no interesētajām pusēm iekļaut pagātnes snieguma scenārijos. Mēs skatām šādu iespēju, jo uzskatām, ka tāda informācija varētu būt kā noderīgs papildinājums, jo tas parādītu reālo peļņu pēc izmaksām. Mēs labprāt dzirdētu Eiropas parlamentu deputātu viedokļu šajā jautājumā. Un visbeidzot par izmaksām. Mēs apzināmies, kā pieņemot investīciju lēmumus, daudz patērētāji nepievērš pietiekamu uzmanību izmaksām. Tāpat arī mēs apzināmies eh, to, ka netiek eh, pienācīgi salīdzināti dažādi eh, produkti ar dažādām izmaksu struktūrām. Mēs esam sagatavojuši detalizētus priekšlikumus, iekļaujot gan eksplicītas, gan implicītas izmaksas E, tas ir būtisks jautājums, un esam sagatavojuši metodi, lai parādītu šo informāciju gan procentuāli, gan monetārā izpratnē. Mēs esam piedāvājuši tā saucamo samazinājumu e, atdevēju, e, kas var tikt iekļauts kā viens no rādītājiem. Tajā pašā laikā ir jānodrošina vienlocīgas spēles eh, noteikumi visiem. Eh, tomēr mēs neuzskatām, ka nozīmīgas izmaiņas šeit būtu jāiekļauj. Mēs eh, strādāsim, lai padarītu skaidrākas metodikas, konkrēti par transakciju izmaksām, tāpat arī es esam strādājuši, lai izmaksa prezentācija KID ietvaros būtu maksimāli skaidra. Es gribētu uzsvērt, ka KID nāks ar uh, harmonizētu caurskatāmību transakciju izmaksās. Un izmaksās uh, investīciju produktos, kas ir balstīti uz apdrošināšanu. Tas ir īsts izklāsts par mūsu projektu, un tagad es labprāt uzklausīšu jūsu viedokli un atbildēšu uz viedokļus un atbildēšu uz eh, jūsu jautājumiem. Paldies, Bernardīno kungs, un tagad dod vārdu Sēram Gertenim. Thank you, Chairman, uh, members. Paldies, priekšsēdētāji, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Paldies par uh, šo uzaicinājumu. Uh, Uh, uzstāties. Mēs augstu vērtējam to, ka Eiropas parlaments ir iesaistījies šādos izskatīšanā, ka tiek organizēta uh, uzklausīšana un um, ir iesaista prīpa regulas otrajā posmā. Es uh, informēšu par uh, grafiku un par uh, pieņemšanas procesu un atbildēšu arī uz Uh, jūsu jautājumiem. Prips Kīd ir liels solis uz priekšu, lai nodrošinātu atklātību, caurskatāmību attiecībā uz investīciju produktiem un uh, patērētāji ikdienas pieņem uh, tātad pieņems informētas lēmums par investīcijām. Viss visi ir vienojušies par uh, termiņu noteikšanu pirmā līmeņa prips uh, uh, ietvara ieviešanai. Uh, komisija ir sadarbojusies ar uh, uh, es, Eiropas vērtspapīra iestādi un nodrošinājusi uh, atbalstu likumdošanas jomā. Ir veikti arī testi ar um, patērētājiem, sagatavojot KID. Kad būsim saņēmuši RTS uzmetumu no ESAS, tad komisija dūs, darīs visu iespējamo, lai uh, RTS tiktu pieņemts vēl pirms vasaras atvaļinājumu un lai līdz likumdevēji varētu īstenot savas kontrolas tiesības bet mēs arī saprotam, ka šis grafiks ir vērienīgs, bet no tā brīža, kad RTS marta beigās tiks iesniegts komisijā un līdz šā gada 31. decembrim, būs iespējams nozarei sagatavoties šai ieviešanai. Mēs uzskatām, ka mums ir jāpieturās pie nolēmtajiem datumiem un grafika. Ir ļoti svarīgi, lai kit būtu pieejams patērētājiem, lai patērētāji varētu saņemt nepieciešamo informāciju, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem. Un tagad īsumā par diviem specifiskiem jautājumiem attiecībā uz e, konkrētu vides un sociālo mērķu īstenošanu. Komisārs e, Hils mums ir uzdevis konsultēties ar ESAS par to, lai izstrādātu precīzāks procedūras šādu e, prips sagatavotājiem, koncentrējoties uz sabiedrības un vides mērķiem. Bet uh, Eh, šī prasība tiks eh, izteikta tikai tad, kad eh, kit jau būs sagatavots. Un delegāti akti attiecībā uz PRIPS saskaņā ar EIOPA, MIFIR un, un citiem. Uh, ir atdalīta, jo nav e, saskaņā ar tiesību aktiem iespējams uh, divus uh, tiesību aktus apvienot šai procesā. Uh, uh, sas, attiecībā uz MIFIR izpildaktiem, tas būs atkarīgs no citu tiesību aktu pieņemšanas. Paldies par uzmanību un prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Tagad uzklausīsim deputātus. Vispirms Elīza Ferēra referenta vārdā. Paldies, Beres kundze atvainojas, bet viņa nevarēja piedalīties šīs dienas sanāksmē, līdz ar to es uzstāšos viņas vārdā. Vēlējos pateikties abiem runātājiem par sniegto informāciju. Daļa no teiktā jau atbild uz mūsu iecerētiem jautājumiem, bet mēs vēlētos, lai jūs iedziļinātos sīkāk šādos jautājumos. Pirmkārt Eh, komentārs par eh, darba grafiku. Pieņemot to, ka ESAS eh, publiskās konsultācijas ir pabeigtas, mēs uzskatām, jā, ka ir svarīgi ievērot iecerēto darba grafiku, un mēs arī augstu vērtējam to, ka abi runātāji minēja grafiku un it īpaši 31. marts uh, uh, attiecībā uz Eiropa. Tas uh, saskan ar mūsu sākotnējo darba grafiku, proti pabeigt uh, šo jautājumu līdz jūnija beigām, lai nozare varētu sagatavoties. Runājot par ļoti konkrētiem jautājumiem Par to jau runāja Gabriels Bernardino, bet uh, tomēr mūs interesē tas, kā ESAS un it īpaši EJOPA ir uh, paredzējuši uh, rīkoties attiecībā uz pirmo līmeni par atbilstošiem scenārijiem, par šo formulējumu. Eh, pagātnē eh, bija tā, iestrādāts tāda novi, nosliec eh, uz pārāk optimistiskiem scenāriem, kā tagad ir paredzēts izvērtēt attīstības tendences un vai ir šie scenāriji tiešām reāli ticami. Tas ir ļoti būtiski šai analīzei. Uh, Eh, runājot par riska analīzi. Varbūt jūs varētu mums eh, pastāstīt tomēr par to vairāk. Otrs jautājums. Mēs uh, atbalstām to, ka komisija ir nolēmusi nodalīt prips un mifir, tas ir pareizais uh, solis, bet tas būtu jātiecina tikai uz uh, uh, RTS uh, Jopa, bet arī uz e, trim jāsas e ir uh, jādefinē to rīcības pilnvars. Un trešais punkts. Uh, par rādītāju rezumē un uh, izvērtēšanas pilnvarām. Bet uh, metodoloģija attiecībā uz rādītāju grupēšanu ir būtiska, lai arī varētu izvērtēt riskus, vai jūs varētu mūs informēt vairāk par uh, to, uh, par tehnisko sagatavošanās darbu, ko jūs veicat, lai apkopotu rādītājus. Uh, bet vienlaikus nezaudējot uh, svarīgus uh, punktus. Tālāk. Ja komisija pilnvaro EASAS uh, risināt daudz uh, kārtēju info, investīciju jautājumus un jautājums, kā šie kidi tiek sagatavoti, ja ir uh, sarežģītas uh, investīciju opcijas. Um, uh, nākamais svarīgais jautājums ir aptvērums, par to mēs ļoti šeit cīnījāmies Eiropas parlamentā un sociālistu un demokrātu grupu uzstāju uz to, ka visam tam jāpaliek ir aptvērumā. Uh, Vēl viens svarīgāks jautājums ir eh, nodokļu eh, uzlikšana. Tā netika iekļauta prips pirmajā līmenī. Ja pieņem lēmums par ieguldījumiem, tad eh, būtu arī nepieciešama informācija, kā tas viss tiek iekļauts šajā izvērtējumā. Mēs arī vēlētos, lai komisija un Eiropā iedziļinātos šajos jautājumos arī dialogā ar Eiropas parlamentu. Paldies! Paldies tagad no EPP grupas pārstāvis. Paldies! Pirmkārt jau paldies mūsu diviem runātājiem par eh, tiešām skaidru un precīzu informāciju, ko viņi mums ir snieguši diskusijai. Un tik tiešām ir jau ticis atbildēts uz atsevišķiem jautājumiem, eh, kas arī man bija padomā. Viens no šiem jautājumiem, kas ir ļoti būtisks parlamentam, tolēk, ka tika par to diskutēts visā parlamentā, svarīgi ir nekavēt eh, intervences pilnvaras prips, pat ja MIFID tiktu aizkavēta. Ir svarīgi nodrošināt atbilstošas intervences pilnvaras un nav spēju rīkoties. Un es tiešām ar atvieglojumu dzirdu no komisijas un EIOPA, ka šādas kavēšanās nebūs un viss tiks nokārtots laikā. Otra lieta. šie te kopsavilkuma riska indikātori, to izmantošana. Parlamenta diskusijās ir uh, noskaidrots, ka tik tiešām būs nepieciešams viens šāds te kopējais eh, riska izvērtējuma indikators, tāpēc, ka privātie investori mm, ir eh, savā izglītotībā ļoti dažādos līmeņos, ja mēs runājam par izpratni finanšu jautājumos, un tāpēc būtu jābūt iespējai sniegt arī detalizētāka informācija tiem, kas spēj to saprast. Bet eh, tiem cilvēkiem, kam nav īpašas uh, zināšanas finanšu jautājumos, būtu grūti salīdzināt dažādus riska indikātorus. Nu, un, eh, droši vien kaut kad vēlāk būtu svarīgi pie tā atgriezties, uh, proti pie metodoloģijas, kādu plānots izmantot. Pirmkārt, uh, kā to ir plānots darīt, Un otrkārt, varbūt, ka būtu zināms labums no kaut kāda pārskatīšanas procesa, ja mēs secinātu, ka metodoloģija neatbilst tās nolūkam. Man bija ļoti liels prieks par komentāriem attiecībā uz izmaksām. Tā bija tāda daļai pozitīva atbilde. Ja būtu kaut kādi indikātori, grafiki, attēli vai kas cits, Tātad, kāda būtu ienesīguma, kāda būtu ienesīguma rādītāji un cik lielā mērā izmaksas samazinātu ienesīgumu. Jūs pārāk skaidri neizteicāties attiecībā uz to, vai eh, norādīsiet eh, izmaksu kopējo ietekmi. Nu, daļai patērētāju varētu būt eh, grūti uh, Eh, to saprast, ja mēs paturam prātā tādus privātus ieguldītājus, eh, nu, piemēram, arī 90 eh, gadus vecas, vecmāmiņa ir privāts ieguldītājs vai patērētājs, un ja mēs runājam par kaut kādiem izmaksu procentiem, tad varbūt šādam cilvēkam būtu grūti saprast, kāda ir ilgtermiņa ietekme ilgtermiņa ieguldījumos. Tā ka šādas te kumulatīvās izmaksas mm, gal galā varētu ievērojami mazināt uh, peļņu un ienesīgumu laika gaitā. Un te mēs nonākam pie pagātnes snieguma un iespējamām tendencēm. Parlaments ļoti skaidri izteicās šajā jautājumā. Esam dzirdējuši arī virkni nozars ekspertu, proti, ka pagātnes sniegums un kaut kādas tendences varētu interesēt atsevišķas nozares, bet eh, es neesmu pārliecināta, eh, ka tas ir eh, privāto ieguldītāju un patērētāju interesēs. Jo nu, pagātnes sniegums neko īsti par nākotni neliecina. Un šeit nav vērojama tāda tieša korelācija, un šāda informācija var būt ārkārtīgi meldinoša. Ir, zinām, arī gadījumi, kad ir kaut kādi privāti kompleksie ieguldījumi, kas eh, varbūt iepriekš nav īsti labi darbojušies, eh, nu tad jūs varat eh, šāds ieguldījums slēgt un sākt no jauna. Nu, un šādos gadījumos kaut kāda pagātnes informācija varētu būt vēl maldinošāka. Jo, nu, nerad kaut kādas pagātnes ilgtermiņa tendences ir bijušas pārmērīgi pozitīvas. Lūk, arī šajā jautājumā es gribētu dzirdēt jūsu komentārus. Vēl divi īsi jautājumi. Viena lieta ir saistīta ar aptvērumu. Es gribētu dzirdēt arī jūsu tādu noteiktu atbildi par to, vai atvesinātie instrumenti ir aptvērumā vai nav. Un ja mēs runājam par uh, ekonomiskajiem, par, par sociālajiem un vides indikatoriem, tad uh, kā jūs to sasaistīsiet ar uh, OECD notiekošo indikātoru izstrādi. Viņam jau ir globālā ziņošanas iniciatīva Eurostat, un es domāju, ka būtu ļoti noderīgi izmantot šādu veidu indikātorus, kas tiek uh, plaši izmantot kā riska indikātori arī citās uh, nozarēs. To būtu jādara attiecīgos atbilstošos gadījumos. Paldies, uh, un paldies jau tagad par atbildēm uz jautājumiem. Eh, man, eh, diemžēl, ir vēl citas saistības, eh, bet es nodrošināšu to, ka mans asistents paliek telpā un visu rūpīgi pieraksta. Paldies, priekšādātājs. Paldies, un tagad kā ir grupa. Paldies, priekšādātāji, un paldies iepriekšējiem runātājiem. Šodien izsako sēnu referentes kalas vārdā viņa komentāru, viņš atvainojas par to, ka nav šeit. Nu, es sākšu mifita, un droši vien sapratīsiet, kāpēc. Virzoties uz priekšu tajā dosijē, mēs gribētu minēt četras lietas. Uh, dažas no tām jau minēja mani kolēģi. Pirmkārt, uh, mifida aizkavēšanās ietekme, otrkārt, uh, pagātnes sniegums, tālāk šīs dažādās ieguldīšanas iespējas un visbie, visbeidzot atvesinātie instrumenti. Runājot par MIFID aizkavēšanos, kam varētu pilnīgi noteikti būt ietekme uz PRIPS, saņemot vērā investoru aizsardzības noteikumus, lai gan šī kavēšanās nav novēršama, tas tomēr nozīmē, ka PRIPS kīda izstrādātājiem nebūs pieejas visai informācijai, kas nepieciešama, lai izstrādātu kop, pilnīgi šo te informatīvo dokumentu saistībā ar MIFID noteiktajā laikā. Tāpēc mēs tiešām novērtētu zinām skaidrību un uh, komentārus attiecībā uh, uz to, kāda būs ietekme šai te kavēšanai un kādas varētu būt iespējamās grūtības un kā to varētu samazināt. Otrakārt, gribētu izcelt pagātnes snieguma iekļaušanu iespējamos scenārijos. Kolēģi jau par to izteicās, mums ir mazliet atšķirīga nostāja. Mums ir prieks dzirdēt, ka uh, abas iestādes izskata iespēju pievienot pagātnes sniegumu. Tas ir, ir daudz ticis pārnāts pirmajā raundā un tagad arī otrajā parādās. Tas esmu pārliecināta, ka vispolitisko grupu pārstāvi ir saņēmuši daudz atgriezieniskās saites no patērētājiem, tirgus pārstāvjiem, kas liecina par to, ka uh, šādas te pagātnes snieguma informācijas trūkums varētu būt kaitējošs. Tāpēc uh, EKR rosinātu uz tādu kombinētu pieeju. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams pietiekami daudz laika, nu, un te mēs nevaram izvēlēties, ko atklājam, ko noslēpjam, Un eh, tas būtu tikai viens no elementiem, uz ko balstīt lēmumu pieņemšanu. Bet mums, prāt, ir svarīgi eh, saprast, ka zināmu informāciju var eh, gūt arī no pagātnes snieguma rādītājiem. Pārējot pie dažādām ieguldījuma iespējām un to ietekmi uz tirgu, Ir skaidrs, ka prīps kīt būtu jākļūt standarta dokumentam gan attiecībā uz uh, MIFID, gan prīps un uh, UCIT 5 atbrīvojums līdz 20. gadam uh, ir piemērots UCIT fondu pārvaldītājiem, lai labāk pielāgotos tirgumu, nu tas ir pamatot ņemot vērā ieguldījumu apjomu. Tomēr EKR ir nobežījusies par otrā līmeņa ierosinājumiem attiecībā uz MMP ieguldījumiem UCIT fondos. Proti, ka aktīvu pārvaldītāji varētu izstrādāt tādu pripskīdu, kas um, vislabāk atbilst darījumiem. Un pastāv bažas, ka ņemot vērā šo te aktīvu pārvaldītāju lomu, varētu pieņemt, tik pieņemt tādi kits, kas galu galā varētu kaitēt UCITS industrijai, UCITS nozarei. Nu, un visbeidzot, es gribētu lielāku skaidrību attiecībā uz uh, kredītu atvesinājumiem un to iespējamu iekļaušanu otrajā līmenī. Tie neatbilst prips prasībām un ir risināts MIFIX tiesību aktos. Šādu elementu iekļaušana nozīmētu, ka arī tirgotāji tiktu uzskatīti par ražotājiem, kam jāizstrādā kits. Nu, un līdz ar to mēs novērtētu plašāk diskusiju šajā jautājumā. Paldies! Thank you, Kay. Paldies, Kalāk liberāļu grupa, Aldi grupa Pēters Jēcks. Paldies, priekšādātāji. Es varu tikai atkārtot to, kas jau ticis teikts par šīm te dažādajām eh, ieguldījumu iespējām, ka nepieciešama skaidrība un nozarei nepieciešama skaidra atbilde attiecībā uz to, kas notiek saistībā ar kīdu. Runājot par pagātnes sniegumu scenārijiem, Es saprotu, ka tas uh, iepriekšējā mandāta laikā bija ļoti būtisks jautājums. Es personīgi esmu atvērtāk noskaņots uh, par šādu te iespēju sniegt uh, pagātnes snieguma informāciju, varbūt varētu miksēt dažādos scenārijus un zināmā mērā arī iekļaut informāciju par pagātnes sniegumu. Paldies! Thank you! I... Paldies! Neredzu, ka kāds no goja gribētu izteikties vai no zaļajiem. Un tagad sāksim ar uh, Markus Ferbergu. Paldies, uh, pateicos arī par prezentācijām, atvainojos, ka nerunāju angļu valodā. Um, tad ir uh, tā tad šeit ir runa par trim esas un par risku un izmaksu novērtējumu. Esmu jau sagatavojis rakstiskus komentārus un nosūtījis. Es uzskatu, ka tīpaši runājot par risku, tas ir ļoti, tas varētu būt ļoti svarīgs instruments šajā, eh, punkts šajā kid. Un ļoti slikti, ka finansu Uh, risks uh, šiem produktiem netiek pietiekam novērtēts. Sākotnēji tas līdz 2008. gadam bija novērtēts par zēmu, tagad varētu būt par augstu novērtēts. Un uh, kā svarīgi ir, lai patērētājs varētu pieņemt informētu lēmumu, un tas ir jānodrošina. Un, uh, ir uh, jāizpilda šiem uh, rādītājiem vairāki kritēriji. Cik augsts, pirmkārt, varētu būt kopējais zaudējumu risks, to varētu norādīt uh, skaitļos, lai tāds vidējais klients saprastu, teiksim, no 1 līdz 100, nevis no 1 līdz 7, tālāk dažādi ieguldījuma veidi būtu jāpadara salīdzināmi un lai tas būtu neatkarīgi no šī produkta piedāvātāja vai izstrādātāja. Un tāpat būtu jāspēj izseko šiem riska rādītājiem laika gaitā. Un lai, teiksim, varētu redzēt, kas būs pēc diviem, trim gadiem, jo uh, Eh, ir runa ne, eh, nevis par īstermiņu, bet par ilgtermiņu ieguldījumiem un jāspēj izsekot riska attīstībai laika gaitā. Tā jūs ierosināt arī tirgas riska koeficientu runājot par uh, svārstībām tirgū, kas iekļauj šajā kopējā zaudējumu uh, Uh, scenārijā tas būtu interesanti, domājot par pašreizējo uh, situāciju. Nu, es uzskatu, ka šāda pieeja, kā jūs piedāvājat, ir uh, necaurskatāma un viens līdz septiņi ir šis uh, pārāk tāds um, rupšs vērtējums. Tātad, uh, kā atšķirt starp 2 un 3 vai 3 un 4 un vai jūs varētu atbalstīt manis ierosinātos kritērijus un tos tad iestrādāt savā priekšlikumā. Paldies! Paldies, Nina Gīva! Pievienošos visiem pārējiem, sakot paldies par prezentāciju. Piekrītu visiem kolēģiem, kas teica, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs tiesību akts ieguldītāju aizsardzības nolūkā. Nu, un tā ir arī daļa no CMU, ja mēs gribam veicināt privātos ieguldījumus finanšu produktos, tad ir ļoti svarīgi, lai privātie ieguldītāji varētu uzticēties šiem produktiem. Nu, tas ir atkarīgs no slēptu izmaksu nēsamības un eh, ieguldījumu produktu sniegumu caurskatāmības. Man izpratne ir tāda, ka pirmā līmeņa tiesību akti šos eh, jautājumus ir ļoti skaidri noteikuši, tāpēc eh, svarīgi ir to visu pareizi sakārtot arī otrajā līmenī. Nu, un to visu arī pareizi jāpiemēro nozarē. Tāpēc mums ir jānodrošina tas, lai noteikumi būtu pilnīgi skaidri. Man ir zināms bažas runājot par dažādajām pieejām snieguma scenārijiem, kas uh, ieguldītājiem ļaus spriest par uh, iespējamo ienesīgumu. Es domāju, ka šobrīd uh, īstenotā pieeja atstāja pārāk lielu elastību produktu izstrādātājiem. Viņi var izvēlēties pārāk optimistiskus scenārijus, un mums tik tiešām ir jāicina Eiropas uzraudzības iestādes pārskatīt savus ieteikumus komisijai. Nepieciešama daudz preskatīvāka pieeja uh, atlasot šos te snieguma scenārijus. Sacenīgi vērtēju prips noteikto prasību, ka visas izmaksas būtu jāatklāj, jo nereti pastāv slēptas izmaksas, par ko ieguldītāji nav informēti, piemēram, darījuma izmaksas, kas tiek iekļautas kopējā vērtībā. Nu, un eh, tāpēc eh, es domāju, ka būtu iespējami daudz vairāk informācijas jāatklāj patērētājiem. Izmaksas un iespējamais ienesīguma sarukums varbūt būtu jāpauž monetārā izpausmē, nevis procentos. Nozara, protams, eh, norāda uz savām bažām par izmaksām un caurskatāmības izmaksām, bet es domāju, ka ir tiešām svarīgi Ja mēs skatāmies uz uh, to, ko darām citās uh, nozarēs, piemēram, prospekta direktīvas saistībā, nu ir skaidrs, ka mums ir nepieciešama skaidra informācija par izmaksām, tā pašā laikā nepārslogojot patērētāju ar informācijas gūzmu. Mums ir jāskatās, kā var mm, samazināt izmaksas, protams, nu un kā mēs varam uh, sniegt detalizētāku informāciju par izmaksām, lai vērotu caurskatāmību. Es jau teicu, ka man, manas galvenās bažas ir. Uh, privātu ieguldītāju piesaistīšana dažādiem finanšu produktiem. Paldies! Thank you. Paldies. Citus runātājus pagaidām neredzu. Gabriels Bernardīno. Paldies, priekšsādātāji. Paldies visiem deputātiem par izteiktajiem komentāriem. E, mums ļoti būtiski ir uzklausīt jūsu galvenās problēmas, un es tagad mēģināšu sagrupēt jautājumus un sniegt uz tiem atbildi, bet vispirms par termiņiem runājot. Vairāk no jums uz to atsaucās, un es no savas puses skaidri gribu norādīt, ka mēs pie termiņiem pieturēsimies. Visam ir jābūt gatavam, tas attiecas uz uh, kopīgo komiteju, un šobrīd trim padomēm ir jāatskaitās uh, komisijai marta beigās. Tas ir mūsu nolūks, un to pie tā mēs arī pieturēsimies. Par sniegumu un piemērotiem scenārijiem izskanēja vairāk jautājumi. Mēs skatām situāciju ar trim atšķirīgiem scenārijiem no dažādiem skatu punktiem nākotnē un E, protams, ir vajadzīgs zināms laiks, lai to pieslīpētu, tāpat e, arī vairāk e, izskanēja arguments gan konsultācijās, gan no jūsu puses par iespējams pārliecīgu elastību, ko mēs iestrādājam. Mēs to ņemsim vērā pēc konsultācijām, un šobrīd mēs strādājam pie šiem trim scenāriju veidiem, uh, vairāk detalizēti izstrādājot to struktūru. To mēs esam pilnīgi noteikti paredzējuši attiecībā uz sniegumu. Tālāk vēl izskanēja jautājums par sniegumu pagātnē. Un mēs varam tam piekrist un atbalstām argumentu, ka e, pagātnes sniegums nesniedz mums norādes par nākotni un var būt maldinošs. Tāpēc arī mēs gribējām dzirdēt jūsu viedokli par to, kā būtu apvienot abus šos perspektīvu scenārijus ar skaidru informācijas elementu par sniegumu pagātnē. Un Mēs esam dzirdējuši arī no interesētajām grupām, kā vai nu cilvēki nesaņem datus par pagātnes sniegumu, vai arī tie neatiec uz reālo peļņu, un tā tālāk to sajauc ar izmaksām un citu. Mēs uzskatām, ka būtiski būtiski ir saņemt šo informāciju pareizi iestrādātu, balstoties uz reālu peļņu, lai nebūtu grūtība patērētājiem atrast šo informāciju vai to nesaņemt. Bet vēlreiz uzsveru, ka šis nav pamat elements attiecībā uz sniegumu. Pamat elements ir snieguma scenārija. Mēs tikai skatām iespēju eh, šos elementus kombinēt, lai izvairītos no informācijas trūkuma. Un domāju, ka šiem jautājumiem mums ir jāpievērš uzmanība. Tālāk. Par multiinvestīciju opciju. Šis ir jautājums, kuram mums ir jāmeklē problēma mūsu RTS projektos. Un mēs strādājam tā, lai atbildīgā kompānija sniegtu uh, informāciju par prips attiecīgi šajā kidā. Un apdrošināšanas kompānijas pienākums ir sniegt perspektīvajiem klientiem informāciju par fondiem, kuros var investēt. Protams, vēl ir jautājums par eh, attiecībām ar misijas prasībām un investīciju pienā, fondu pienākumiem bet mēs uzskatām, ka patērētājiem būtiski ir saņemt informāciju no apdrošināšanas kompānijas līdz ar priekšlikumu investēt dažādos fontu veidos. Mēs uzskatām, ka ir jābūt praktiskam ieviešanas veidam un laikam ritot. Viss visi kīdi, kas tika izmantoti pagātnē, tiks eh, pārveidot par tripskidiem. Tālāk izskanēja daži jautājumi par atvasinātiem darījumiem. Kopš konsultācijas sākuma mēs esam apzinājušies, ka ir jāiekļauj atvasinātie darījumi, un tās izskanēja arī parlamenta diskusiju laikām. Pēc konsultācijām mēs strādājam pie tā, lai sniegtu vairāk detaļu par to, kādi atvasināti darījumi būtu vajadzīgi. Informācijas nodrošināšanai un vairāk detaļu šeit izskanēs pēc konsultāciju procesa, bet ir pilnīgi skaidrs, ka šie, šis aspekts tiks iekļauts. Tālāk par riska rādītājiem. Un viena radītāja elementu. Norādīšu, ka mums visiem ir jāņem vērā tas, ka mēs to darām patērētāju interesēs, un tāpēc parlaments sekoja tam, lai šeit būtu iekļauts patērētāju tests projektā, mēs arī to izdarījām, bet viens no būtiskākajiem secinājumiem ir, ka mums ir patērētā izpratnē nepieciešams viens skaidrs rādītājs, nevis daudz rādītāju, kurus cilvēki nespēja izprast un analizēt. Tas nav vienkārši. Tirgus un kredīta riski iekļaut vienā rādītājā. Mēs esam testējuši dažādas metodikas, mēs uzskatām, ka tā metodika, kuru mēs šobrīd noslīpējam, būs gana caurskatāma, eh, ņems vērā nestabilitātes elements un iespējamos zaudējumu riskus atsevišķos instrumentos. Un kopumā mēs uzskatām, ka vissvarīgākais elements ir dot patērētājiem kaut ko, ko tie var izmantot. Un, manuprāt, tas bija pilnīgi skaidrs patērētāju testēšanā un tas arī tika iekļauts priekšlikumā, ko mēs nosūtīsim uz komisiju. Mēs piedāvājām viens nu, līdz septiņu kategorijas, mēs eh, vairāk skatīsim met eh, metodoloģiju, pētēsim dažādu veidu risku um, iekļaušanu, un šis būtu viens no tiem ceļiem, pa kuriem es varētu iet tālāk par izmaksām runājot un sa samazinājumiem peļņā. Mēs esam domājuši gan par uh, to izteikšanu monetārā un procentuālā formā. Uh, par izmaksām būs uh, pilns izmaksu indikators. Tāds arī jautājums izskanēja. Ah, yes, the cumulative cost of. Tālāk par kumulatīvajām izmaksām. Būs eh, arī tāds iek, rādītājs iekļauts. Un šķiet, ka esmu tagad atbildējis uz praktiski visiem jautājumiem. Paldies, Gabriela. Viens jautājums par derivatīvajiem darījumiem un vairāk detaļām. Jūs atcaucāties uz iespēju veidot piemērotu kidu, vai jūs varat ko pastāstīt cīkāk? Mēs strādājam, vēl šonedēļ notiks eh, sanāksmes, bet mēs eh, vēlam izveidot pamatelementus eh, kidam un pēc tam skatīt, kā dažādos atvasinājumos mēs varam paredzēt konkrētāks kritērijus. Būs viens kits, bet, protams, ar skaidrojumiem un detaļām, kā dažādu atrasinātu produktu veidiem vajadzēs praktiski iekļaut kidā vajadzīgo. Skaidrs. Un tagad vārds komisijai. Thank you. Um... Paldies. Nu, sākšu varbūt ar grafiku Labi, ka esam visi vienis prātis par uh, to, ka tas ir jāievēro. Un, uh, nu, jācenšoties samazināt tūkošanas laiku un citus administratīvus uh, pasākumus, lai uh, virzītos uz priekšu maksimāli ātri no komisijas puses. Par uh, EJOPA rīcības pilnvarām mēs vēlamies arī virzīties uz priekšu pēc iespējas ātri un par EBI un ESMA pilnvarām arī strādājam tālāk par vides un sociāliem standārtiem un uh, pilnvarām. Mēs uh, šeit uh, strādājam arī un ESAS pēc tam rīkos plašas konsultācijas, izvērtēs pastāvošos standartus un pēc tam mums sagatavos ieteikumus, pamatojoties arī uz OECD standartiem. Par saikni ar MIFID un MIFIR Mūsuprāt, uh, prips uh, var virzīties uz priekšu neatkarīgi, nevajadzētu nekam kavēties, jo ir nepieciešams arī būs pietiekams laiks, uh, lai nozara varētu sagatavot kid. Un viss, mūsuprāt, ir pietiekams skaidrs. Un daži vārdi par kidu saturu. Šobrīd to izlēmu ēstast. Mm, nu, pavisam īsumā par iepriekšējo sniegumu. E, mēs uzskatām, ka vajag tādus pamats scenārijus piedāvāt patērētājiem, lai viņi varētu spriest par to, kāds būs šis sniegums nākotnē, un varbūt pagātnes sniegums pats par sevi nav uh, īpaši liederīgs, bet tas tomēr ir jāņem vērā, veidojot šos scenārijus, un es to šobrīd arī dara. Nu, mūsuprāt, tas varētu būt tiešām pareizais uh, ceļš. Tālāk mums ir arī praktiski uh, jārisina jautājumi, lai arī šo izdevēji vai emitenti nebūtu spiesti pastāvīgi šo informāciju koriģēt un pārskatīt tālāk par multiopciju produktiem. Mēs esam pārējais posmā, ir noteikts pārējais posms jucits, kas tiek ievērots, bet uh, Tāpat laikā ir jānodrošina, lai uh, viss, kas ir iekļauts kids uh, prīvs kontekstā, ir tiešām salīdzināms ar citiem produktiem, un ja tas ir tāds uh, komplekss produkts, tad uh, kidā ir jāiekļauj uh, informācija, kas aptver visu šo produktu kopumā. Paldies, priekšsēdētājs. Mums ir atlicis nedaudz laika. Uh, ja referentes vietas izpildītāji vai ēnu referenti vēlas kaut ko teikt, tad uh, mūsu rītībā vēl ir dažas minūtes. Ja jūs nevēlaties neko piebilst, tad mēs pateicamies mūsu viesiem par to, ka viņi ir pie mums atnākuši, pateicamies par viņu prezentācijām un par, eh, arī par to, ka informēja mūs par eh, darba grafiku, pateicamies par eh, viņu veikto darbu, arī pie konkrētiem produktiem, pie atvasinātiem produktiem. Pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet šī viedokļa apmaiņa bija tiešām ļoti liederīga. Paldies! Tagad izsludinu īsu pārtraukumu mūsu sanāksmē. Mēs atsāksim darbu 15 minūtes pāri 11, kad mēs uzklausīsim um, EJOPAST izpildirektoru kandidātu. Paldies!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 Dear colleagues, I think. Kolēģi, es domāju, ka mēs varam sākt. Sāksim ar septīto punktu darba kārtībā. Jaunā izpildirektora iecelšana. Ejopa. Šodien mums ir publiska uzklausīšana saistībā ar izpildirektoru iecelšanu. Eiropas apdrošināšanas un arotpensiju iestādēji. Tas viss ir balstīts uz atklātu procedūru. Fausto Parente ir uh, kandidāts. Viņu arī sveic mūsu ekonu komitejā. Viņš ir ticis izraudzīts, viņu izraudzījās uh, uzraudzības valde. Izpildirektora amatam. Nu, kā jūs zināt, tad viņa iecelšana ir jāapstiprina parlamentā. Un tāpēc arī Ekon komiteja organizēja uzklausīšanu ar izvēlēto kandidātu, lai viņš varētu īstenot amata prasības turpmākajos gados. Šovakar, me, šodien mēs arī balsosim par ziņojumu projektu, par parentes iecelšanu, un par to viss tiks balsots Strasbūras plenārsēdē. Nu, tagad došu vārdu parentes kungam piecu minūšu runai, un pēc tam mums būs iespēja uzdot jautājumus. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Godātie ekonu komitejas uh, locekļi. Gribu teikt, ka man ir tiešām liels gods uh, uzstāties jūsu priekšā šodien uh, struktūrā, kas tieši pārstāv uh, Savienības pilsoņus. Es gribu mazliet pastāstīt par, man, manuprāt, galveniem izaicinājumiem EIOPA nākamajos gados un ko es varu sniegt. EIOPA misija ir turpināt veidot uh, uzticamu uzraudzības struktūru. Mums ir trīs galvenās prioritātes turpmākajos piecos gados. Uh, uzraudzības konverģences uzlabošana, patērētoja aizsardzības stiprināšana un finansiālās stabilitātes saglabāšana. Pirmkārt, jāsaka, ka maksātnespējas divi direktīva šobrīd ir spēkā, un tā ir lieliska iespēja vairot konsekvenciju nacionālajās pieejās. Šobrīd fokus ir novirzījies uz uzraudzības konverģenci un uzraudzības nodrošināšanu, lai uh, nodrošināt vienlīdzīgas spēles noteikumus un vienlīdzīgu aizsardzību visiem apdrošināšanas paušu turētājiem Eiropā. Daudz, kas ir ticis darīts šajā jomā, bet mums, protams, vēl ar vienu ir jāstrādā pie tā, lai nodrošinātu pilnīgu harmonizāciju. Mums ir arī nepieciešami instrumenti. Varu tikai citēt uzraudzības rokas grāmatas, ko mēs izstrādājam, tāpat notiek arī koleģiāla izvērtēšana, un EIOPA ir īpaša loma nodrošināt kvalitatīvu un neatkarīgu uh, Um, konsultatīvo struktūru nacionālajām iestādēm attiecībā uz viņu pašreizējo praksi. Eiropa ir unikālā pozīcijā, kopojot dažādās prakses, uh, izvērtējot tās un sniedzot konsultācijas nacionālajiem uzraudzītājiem par labākajiem darbības veidiem, lai nodrošinātu to, ka labākā praksa tiek izplatīta Eiropā. Par otro prioritātu runājot, patērētā aizsardzība. Mums ir nepieciešams atjaunot patērētāju uzticēšanos Tas ir viens no galvenajiem mērķiem. Lai to īstenotu, ir eh, nepieciešami uzlaboti tirgus, eh, noteikumi un uzraudzība. Tāpēc mums ir eh, nepieciešama efektīva produktu pārvaldība un regulēti izplatītāji, kas koncentrējas uz patērētāju vajadzībām un interesēm. Nu, un, protams, labi informēti politiku turētāji un potenciālie polišu turētāji. Tāpēc ļoti būtiski ir dažādie tiesību aktēji, OPA jau ir sākus pie tiem strādāt, un mm, mums ir jāturpina darbs, nodrošinot to, ka apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas direktīvā tiek ņemts vērā proporcionalitātes princips, Un um, tas tiek piemērots visā Eiropā, tai pašā laikā ievērojot um, dažādās nacionālās īpatnības un dažādās izplatības ķēdes. Manuprāt, galvenajiem principiem šeit būtu jābūt reālai izpratnē par patērētāju vajadzībām un spējai tās apmierināt. Es domāju, ka tas ir visi pamatā izstrādājot apdrošināšanas produktus, kas dod pievienoto vērtību patērētājiem, uh, ļauj tirgumu attīstīties un uh, palīdz vairot uh, patērētāju uzticību. Par trešo prioritātu runājot, eh, tirgus eh, situācija. Mēs zinām, ka mm, maksāt spēja attiecībā uz eh, pensiju un apdrošināšanas fondiem vēl ar vien ir būtisks jautājums. Esam izstrādājuši vairākus noturības pārbaudas, ir stresa testus, kas palīdz atklāt vājos punktus. Un mēs turpināsim pie tā strādāt. Mums ir kopīga datu bāze apdrošināšanas nozarē, kas palīdzēs stiprināt mūsu darbības koordinējot dažādos pēcpasākumus, kas ir jāizteno nacionālajām iestādēm. Ir eh, daudz arī citi svarīgi uzdevumi, piemēram, maksātspējas eh, instrumentu uzraudzība, tāpat arī visai Eiropas privātās pensijas produkti, eh, globālai kapitāla standārti apdrošināšanas uzņēmumiem citu starpā. Uh, Strādājot pie visiem šiem jautājumiem, EIOPA ir jāpielāgo turpmākais darbs mainīgajai situācijai un ir jānodrošina tas, lai stratēģija tik tiešām izpaustos arī ikdienas darbā. Esmu guvis plašu pieredzi ilgadīgi pārvaldot, piemēram, sapelt dažādus uh, saistīts jautājums starptautiskā vidē. Mm, esmu Eiropietis pēc gara, atbalstu Eiropas ideju. Nu, un nesen arī diskusijas par apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas direktīvu man ir ļāvušas vēl labāk saprast uh, lēmumu pieņemšanas smalkumus, un uh, es esmu gatavs rast risinājumus, kas būtu Eiropas interesēs. Nu, un uh, Itālijā īstenotais IVAS projekts, kas ir Itālijas apdrošināšanas nozares uzraudzības iestāde, darbs tur man ir ļāvis gūt vērtīgu pieredzi. Man būtu gods kalpot uh, Eiropas uh, institūcijām, un, ja tikšu iecelts amatā, tad uh, turpināšu strādāt, lai veidotu spēcīgu uzticamu uzraudzības iestādi, koncentrējoties uz Eiropas pilsoņu interesēm. Nu, tā kā jūs esat mūsu pilsoņu balss, eh, tad esmu gatavs, protams, eh, ziņot jums jebkurā laikā un arī uzklausīt jūsu viedokli, lai ņemtu vērā reālās Eiropiešu vajadzības. Paldies! Paldies par Ente kungam! Sāksim ar Burfe Pāls, pirmais runātājs. Paldies priekšstādātājiem! Prieks jūs uh, redzēt mūsu vidū, parente kungs, un man ir vairāki jautājumi. Parentes kungs, jūs esat uh, darbojušies teops uh, struktūrā un kas jau, jau no sākuma pārstāvēt Eiropa, un tagad šajā jaunajā lomā, vai eh, jūs ņemsiet vērā parlamenta viedokli par eh, to, ka ir eh, stingrāk jāievēro likumdevēja pilnvars un runājot par vispārēju samērīgumu, piemēram. Jūs esat arī ilgus gadus strādājis eh, Itālijas uzraudzības iestādē, ko jūs uh, domājat par uh, eh, solvenciju divi attiecībā uz um, uh, apdrošināšanas iestādēm un uh, vai jūsu prāta ir jāievēro paredzētā solvencija divi pārskatīšanas grafiks. Paldies. Thank you, Miss. Paldies, Balskungam. Par uh, pirmo lietu runājot, uh, gribu norādīt, ka esmu strādājis starptautiskā vidē jau gadiem ar uh, dažādiem uh, noteikumiem. Esmu vadījis vairākas darba grupas Eiropa līmenī. Uh, Un man pilnīgi noteikti ir uh, Eiropas uh, līmeņa domāšana. Vienmēr esmu centies izstrādāt risinājumu, kas apvienotu dažādās pozīcijas un uh, kalpotu savienības interesēm. Esmu pārliecināts, ka arī mani kolēģi to varētu apstiprināt. Tāpēc es tik tiešām uh, nedomāju, ka neatkarības jautājums būtu apdraudēts. Nu, un, protams, ka mana loma būtu pārveidot Eiropas stratēģiju ikdienas darbībās ar eh, skaidru mandātu, kas nāca no parlamenta, no valdes. Šajā ziņā līdz ar to es neredzu pamatu kritikai. Par eh, otro jautājumu runājot, protams, ka mums ir eh, jāpārskata situācija. Neviens projekts nav perfekts, maksāt nespējas divi, mm, tika izstrādāt vairāku gadu garumā. Skaidrs, ka dažkārt lietas ir pārāk sarežģītas, pilnībā piekrītu paustajām bažām. Mums ir jāstrādā pie maksātspējas divi pārskatīšanas, skaidrs, ka direktīva ir jāpiemēro un tad jāsaprot, kādas ir iespējas vienkāršot sistēmu. Tas ir ļoti būtisks uh, projekts, uh, pie kā ir uh, jāstrādā, pārskatot maksātspēju divu direktīvu. Vēl viens jautājums. Varbūt jūs varētu vēl sīkāk pastāstīt par samērīgumu principu. Runājot par samērīgumu, jau daudz kas ir tiecis darīts, īpaši ziņošanas jomā. Uh, Protams, ka mums ir jāturpina pie tā strādāt. Ir skaidrs, ka samērīgums nenozīmē, ka mums nebūtu jārīkojas. Mūsu uzdevums ir eh, noteikt tās jomas, eh, ko ir iespējams eh, vēl tālāk attīstīt saistībā ar samērīgumu principu. Pat ja mēs runājam, piemēram, par patērētāju aizsardzību, ir jāizvairās no mm, kaut kādas uh, neinformētas skriešanas uh, bargalnajā virzienā. Arī pie pārvaldības ir uh, jāstrādā, tur ir iespējami uzlabojumi. Uh, Nu, kā es jau teicu, um, nekas uh, nesāks jau pašā sākumā izcili. Uh, mums uh, tagad ir jāvēro maksāt nespēju divi, tā teikt, darbībā, reālā vidē un jāsaprot, kuras ir tās jomas, kas ir tālāk izstrādājamas. Mums ir jāuzklausa ieinteresētās puses un mūsu rīcībā ir visi nepieciešami instrumenti, lai rīkotos un sasniegtu rezultātu, par ko es esmu pārliecināts. Priekšādātājs, paldies, Elisa Ferreira. Jā, paldies, Parente kungs, kas esat šeit. Es uh, izteikšos angliski, cenšoties uh, veicināt dialogu. Es domāju, ka mēs uh, šobrīd uh, dzīvojam tādos uh, ļoti interesantos laikos, bet no otras puses arī bīstamos. Eiropa, lai gan tā ir uh, diezgan jauna, uh, iestāde eh, tomēr jau tagad eh, tā saskaras ar pārāk daudzām dažādām prasībām, ja runa ir par budžetu. Budžets eh, Eiropā ir tāds, kā ir. Nu, līdz ar to jums būs jāizdara zināmas izvēles. Mans pirmais jautājums ir saistīts tieši ar to, ja jums ir jāizvēlas konkrētas jomas jūsu darbā, tad kāda ir vīzija? Un eh, kā jūs eh, risināt, piemēram, patērētāja aizsardzību šādā kontekstā? Otrakārt, mums ir nepieciešams stiprināt saikni starp eh, dažādajām struktūrām, starp vairākām uzraudzības iestādēm, jo finanšu tirgu nav atbilstoša nošķīrums starp dažādajiem uzņēmumiem, dažādajām nozerēm. Kā jūs sagatavosiet tādu zinām konverģenci uzraudzības ietvarā? kurā ir iesaistīta Eiropa un citas struktūras. Un visbeidzot, um, viens būtisks elements, uz kādiem veidotājiem ir labāk saprast apdrošināšanas uh, nozares riskus, un ir nepieciešami arī tādi produkti kā visa Eiropas privātās pensijas produkti, uh, kas būtu uzticamāki, kas uh, garantētu lielāku aizsardzību uzkrājumiem vidē, kurā procentu likums ir diezgan zemes. Parente. Paldies! Jā, jums taisnība. Mēs eh, saskaramies ar eh, diezgan izaicinošiem eh, laikiem visā nozarē kopumā un ir nepieciešams noteikti prioritātes. Skaidrs, ka prioritāte balstās uz patērētāju aizsardzību. visas mūsu darbības ir saistītas ar patērētāju aizsardzību, Eiropas polišu turētājiem. Protams, ir brīži, kad nepieciešams noteikti prioritātes, īpaši, ja budžets nav pietiekams, lai īstenotu visus mūsu prāt nepieciešamos pasākumus. Šajā ziņā gribu teikt paldies parlamentam par palsto atbalstu budžeta jautājumos pavisam nesen. Es ceru, ka šis atbalsts turpināsies. Uh, Bet, nu, neskatoties uz to, mums ir eh, jāstrādā ar ierobežotiem resursiem vienmēr. Ir svarīgi būt efektīviem. Prioritāšu noteikšana, protams, būs nepieciešama. Mums ir jāracionalizē procesi, jāaptver optimizē procedūras, bet patērētāja aizsardzība ir galvenais elements, un tāds tas arī paliks. Kā es jau teicu, tad apdrošināšanas pakalpojumu izplatīšanas direktīvas īstenošana būs burvīgs piemērs. Mums ir nepieciešams labs dokuments, labi jauni noteikumi un jāuzlabo arī uzraudzību šajā jomā. Turpinot strādāt to kā iepriekš, veicot tematiskos izvērtējumus, izvēloties pašus būtiskākos jautājumus, balstoties uz pieejamo informāciju, un ir jānodrošina lielāka pavušturētāja aizsardzība. Runājot par sadarbību ar citām uzraudzības iestādēm un institūcijām, nu, es redzu, ka mm, kopīgā komiteja labi darbojas. Es vadīju finanšu konglomerātu komiteju, kopīgās komitejas paspārnē. Ir nepieciešams turpināt uzlabot sadarbību. Es domāju, ka jau tagad vēlas tāds labs sadarbības gars, mums ir jāturpina vienam otru cienīt un eh, cienīt atšķirības ar dažādajām nozarēm, eh, kas eh, nenozīmē, ka mēs nevaram turpināt labu sadarbību. Par PEP runājot, es domāju, ka šis tiešām ir lielisks brīdis izstrādāt reālu šādu te privātās pensijas produktu tirgū Zinām, ka līdz šim pārobežu aktivitātes nav īpaši attīstītas, galvenokārt ir runa ir par nacionāliem tirgiem, nevis par vienotu kopēju tirgu. Un tā būs izdevība turpināt uzlabot patērētājiem pieejamo izvēli, lai viņi varētu nodrošināt sevi ar atbilstošu pensijas sistēmu. Mums eh, būs arī publiska uzklausīšana, ņemsim vērā interesēto pušu komentārus, eh, pie visa rūpīgi strādājam un turpināsim to darīt. Paldies! Paldies, Keis Vimbers! Paldies! Un es redzu jūs mūsu vidū, es zinu, ka mm, kolēģis uzdeva jums jautājumus arī iepriekšējos uzklausīšanas gadījumos, bet es gribēju vaicāt vispārīgi par uh, uzraudzības iestāžu lomu un to, kāda ir miedarbība parlamentu, kopš šīs tēsis ir tikušas izveidotas, ir tikuši pieņemt vairāki tiesību akti kas uh, pirmajā līmenī nosaka, ka uzraudzības iestādēm ir jānāk klajā ar daudziem dažādiem sekundāriem noteikumiem. Uh, jo īpaši jau loma Eiropas uzraudzības iestāžu un komisijas miedarbībā mums rada bāžas. Nu, un vēl ir jautājums par to, kāda ir komunikācija ar parlamentu. Šīs trīspadsmitās diskusijas šobrīd ir problemātiskas. Tā kā EKR ļoti nopietni uzsver tādu demokrātisku izpēti attiecībā uz šiem te otrā līmeņa noteikumiem. Uh, šodien no rīta notikušās diskusijas arī ļoti svarīgas, un tiepat svarīgs ir arī dialogs starp ESAS un parlamentu arī otrajā līmenī. Es gribu vaicāt jums personīgi, kā jūs nodrošināsiet to, ka Eiropa pilnībā sadarbojas ar parlamentu, pirms tiek pieņemti otrā līmeņa noteikumi, lai nodrošinātu to, ka mm, mm, mums kā parlamentam arī ir sava teikšana. Nu, un kā jūs ar savu nacionālo pieredzi, kas jums ir ļoti bagātīga, nodrošināsiet konsekventu noteikumu piemērošanu arī nacionālajās uzraudzības iestādēs, piemēram, saistībā ar maksātnes spēju divi? Paldies, saka parente. No vienas puses ir skaidrs, ka pastāv nepieciešamība pēc sekundāriem tiesību aktiem ne katru mazāko detaļu var atrisināt pirmā līmeņa tiesību aktos. Es domāju, ka tas ir skaidrs. Protams, ka mums ir jābūt atbildīgiem un ir jāierodas pie jums, lai prezentētu savu darbu dažādajās procesa stadijās, lai nodrošinātu to, ka tiek ņemtas vērā arī jūsu bažas un vajadzības. Tas jau ir ticis darīts arī līdz šim. Bet, protams, ka šī sadarbība ir vēl jāuzlabo, un, kad vien nepieciešams, mums ir jāroda laiks, lai vienam otru uzklausītu. Man ir skaidrs, ka ir nepieciešamība nodrošināt atbildību jūsu priekšā un prezentēt jums mūsu darbu Turpmāks solis varētu būt eh, nodrošināt eh, stāziņu izstrādājot pirmo līmeni, strādājot ar eh, Eiropas uzraudzības iestādēm. Tāds mans personīgais viedoklis. Tā lai labāk saprastu, kuras ir tās jomas, protams, neiejaucoties līdzlikuma devēju kompetencēs, bet tad saprast, kāds ir pamatojums atsevišķām normām pamata noteikumos. Nu, tad mēs varētu arī to visu izstrādāt sīkāk. Dialogs, manuprāt, ir svarīgs visās lēmumu pieņemšanas fāzēs. Līdz šim, manuprāt, tas notika otrajā līmenī. Mums ir arī zināma neatkarība no komisijas, izstrādājot savus neatkarīgos ieteikumus, un mums ir jāņem vērā arī jūsu vēlmes un vajadzības. Joma, ko varētu vēl turpmāk uzlabot, ir ciešāka saziņa vēl pirmajā līmenī, lai saprastu, kas ir dažādiem noteikumiem pamatā Nu, šādu te izpratni varētu nodrošināt raitāku darbu arī detalizētā īstenošanā otrajā un varbūt pat trešajā līmenī, pat nacionālā līmenī. Runājot par jā, jūsu jautājumiem saistībā ar maksātspēju divi, nu mēs uh, saskaramies ar tādām pašām uh, bažām kā citas valstis. Maksātspēju divi ir uh, ieviesusi būtiskas izmaiņas, uh, kas, protams, uh, sniedz gan dažādas izdevības, gan arī rāda zināmas bailes. Ir nepieciešams detalizētas instrukcijas par to, kā īstenot eh, jauno sistēmu. Šajā ziņā bija ļoti noderīgi, ka Eiropa līmenī bija izstrādātas vadlīnijas. Dažreiz gan tiek norādīts, ka ir pārāk daudz šo vadlīniju, bet es domāju, ka tās ir noderīgas eh, sniedzot ļoti detalizētas, eh, harmonizētas atbildes, piemēram, arī Itālijas apdrošināšanas nozarei. Jo bez šādas detalizētas informācijas mēs būtu saskāršies ar lielākām problēmām nekā piedzīvojam šobrīd. Paldies! Korvanu Verhoizens, tā kā, nu, droši vien, mm. Pīters jāsaka. Paldies! no Aldi grupas, kura man iedeva sarakstu ar vairākiem jautājumiem. Es runāšu par dažiem no, runāšu par dažiem no tiem. Pārente kungs, vai jūs varētu pastāstīt, kas jūsuprāt ir vissvarīgāk atziņā, ko jūs esat eh, ieguvis strādājot savā pašreizajā amatā? un kā šī pieredze jūs ir vedusi uz darbu Eiropā. Un otrkārt, Kāds ir jūsu skatījums uz Ejopā vadību šodien un kā jūsuprāt to varētu uzlabot? Un visbeidzot, kādi ir Ejopā galvenie iekšējie un arī izaicinājumi uz tuvākajiem pieciem gadiem? Paldies! Thank you. Paldies! Pār pirmajiem punktiem. Un manu pieredzi un atziņām pēdējo gadu laikā, manuprāt, galvenā atziņa attiec uz manas valsts um, izsvap iestādes pārveidi par jaunu institūciju, un šeit es strādāju pie tās, tās force ietvaros, um, lai veidotu jauno IVAS, eh, kas tika pārveidot no ISVAP, un šajā sakarā, manuprāt, manis vadītais projekts deva iespēju jaunajai lēmēji iestādēji uzsākt darbu ar jaunām procedūrām, ar optimizētiem procesiem, ar pienākumu un resursu jaunu sadalījumu un organigrammu. Domāju, ka šī pieredze ir nozīmīga arī Eiropai, tas sasaucas ar jūsu otro jautājumu, jo Eiropu es saskatu līdzīgā situācijā. Mēs esam daudz sasnieguši pēdējo piecu gadu laikā Eiropā ietvaros un tagad. Uh, Eh, pārējot no regulatīvas uz uzraudzības funkciju, mums ir eh, arī jānodrošina personāla apmācība, lai mēs varētu eh, strādāt atbilstoši mūsu šī brīža uzdevumiem. Mums būs nepieciešams motivēt un pārvietot iespējas personālu šajā jaunajā etapā. Un šajā sakarā mana Itālijā gūtā pieredze varētu būt noderīga darbā, kuru esmu, ar kur es varētu tikt galā tuvāko piecu gadu laikā. Par ārējiem izaicinājumiem runājot apdrošināšanas sektorā. Kopumā tā ir eh, finanšu situācija, zemie, eh, zemās procentu likmes, un tas ir arī nozīmīgs izaicinājums uzraugam. Mēs strādājam pie šiem jautājumiem, mēs turpinām īstenot stres testus, um, lai kon identificētu risku jomas un lai dotu iespēju nacionālajām uzraudzības iestādēm spērt soļus un nodrošināt to, kā nesask problēmas, ar kurām iestādes saskaras, tiek pārvarētas Tāpat arī mums ir jādomā par mūsu iespējām eh, rīkoties eh, attiecīgi, ņemot vērā visas neaizsargātības situācijas un citas jautājumas šajā sakarā. Paldies! Nu, es neredzu goja pārstāvjus, mēs pāriem pie zaļaģiem. Svens Gīgolds. Paldies! priekšsēdētāji, paldies eh, pa rentekungam par jūsu izklāstu, jūsu kompetence un pieredze rāda, ka jūs būtu labs kandidāts šim amatam. Tomēr eh, mēs zaļie šajā jomā esam ieraduši vienmēr skart eh, viskritiskākās jomas. Neuztveriet to personiski, tāda ir mūsu loma šeit. Tad, kad mēs runājām par Solvency divi galētapu, mēs no Itālijas valdības puses redzēju, saskārām, e, vērojām mēģinājumus panākt sev īpašs nosacījums. Tad, kad mēs runājam par pretciklisko prēmiju, kas ir asimetriska un kas ir zināmā mērā pretfinanšu regulas loģiku, tik kur mēs sekojam ierastiem tirgus ciklam, bija spiediens no Itālijas valdības puses veidot kontraciklisko prēmiju. Otrkārt, par Itāļu lobby ir īpaša izturēšanās pret dalību Solvency 2 kas būtu jau pēc definīcijas bez risks Eh, es gribētu zināt, jūsu viedokli par Itālijas valdības nostāju šajās sarunās un jūsu personisko nostāju pār šiem abiem jautājumiem, jo eh, tie abi eh, neņem, ignorē solvencija divas piesardzības principus. Paldies! Atbilde. Es piedalījos Solvency divi sarunās eh, tehniskā līmenī. Es biju viens no uzraudzītājiem, kas eh, palīdzēja atbildīgajiem ministriem eh, vest sarunas, un dažkārt es biju klāts padomas sarunās, lai izteiktos uh, Itālijas valdības vārdā. Līdz ar to abas šie jautājumi es tos pārzinu, vismaz atsevišķos projekta etapos. Par pirmo runājot, jā, var teikt, ka e, kontracikliskā prēmija, kas, e, ka Itālijas valdība šajā sakarā to laik pieprasīja citu rezultātu, bet e, pašreizējā sistēma nav preciprodenciālo pieeja, ko jūs norādījāt. Tas būtu pasākums, lai panāktu pretsvaru zināmos e, krīzes laikos. Protams, mums ir labāk jāzina, kā tā darbosies, kad mēs to um, liksim lietā. Turpinu jautājumu e, dodiet iespēju runātāju pabeigt, tad jūs varēsiet uzdot um, papildu jautājumu. Mums nav pieņemts runātāju pārtraukt, viņš pateiks savu sakāmo. Priekšsēdētāju teikšana ir jums. Turpinu atbildi. Kā jūs sacījāt, mums ir jābūt atvērtiem, lai varētu uh, koriģēt sistēmu, ja tajā tiek konstatēti vājie punkti. Es pēc pirmajiem darbības gadiem uzkrāsim pieredzi un konkrētos jautājumos sapratīsim, kur ir sistēmas vājie punkti. Otrakārt, pārdalību jūs pareizi norādījāt, ka ir zemāka kalibrācija, kas tiek izmantot pārejas periodam. Tajā laikā tika uzskatīts, ka uz ilgu termiņu investīcija kā dalība nav pretrunā ar prudenciālu pieeju solvency divi. Varbūt ar citu, protams, viedokli, bet pieprasījums pēc ilga termiņa investīcijām mūsu dienās kļūst nozīmīgs, un es domāju, ka pat šajā gadījumā mums pārskatot Solvency 2 mums ir jāmēģina labāk saprast, vai ir jāmaina uh, dalību kalibrācijas. Es pieļauju, ka kādas izmaiņas būs, bet šobrīd ne man lemt par to konkrēti kādas. Jūs varat turpināt tagad jautājumu, saka priekšsēdētājs, pat ja laiks ir izsmelts. Ļoti mīļu no jums priekšsēdētājs. E, lieta ir ļoti vienkārša. Es nesaprotu, kāpēc kontracikliskā prēmija ir pret prudenciāliem principiem, ja jūs pieņemat to, kā e, finanšu tirgos vērtības var tikt um, deprimētas, bet u, es neizpratu, kā tas darbojas. Otrkārt, jūs kandidējat uz amatu, un šajā amatā mēs gribam zināt, ko jūs domājat pār īpašu izturēšanos, jo mēs nevarētu pieļaut ilgtermiņa investīcijām priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Jūs eh, saņemat ļoti daudz runas laiku. Es domāju, ka amatpersonas pienākums ir sekot noteikumiem. Mums būtu iespēja uh, grozīt noteikumus, atbildes turpinājumus. Es saprotu, kontracikliskā prēmija nav viens pasākums, tā ir paketē ar ilgtermiņu pasākumiem, kas ir um, a, ar savām līdzsvarošanas iespējām. Šeit nav runa tikai par to, ka tā būtu neprudenciāla pieeja, uh, Tas to nebūtu pareizi teikt atvainojiet. Jums ir jāskat sistēma kopumā. Ilgtermiņa pasākumā piemērošana ir jāskata zināmo termiņā un ietvarā un uzraugam ir visi instrumenti, lai izprastu, vai šie pasākumi ir paredzēti, lai pārvarētu kādu kritisku brīdi tirgu, vai tā ir vienkārši neprudenciāla pieeja. Un tālāk jau tas ir mūsu uzraudzītāju pienākums. Es domāju, ka mēs ar to varēsim tikt galā, izmantojot mūsu ierasto prudenciālo pieeju. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Es neredzu nevienu FDD grupas ne arī kādu no ENF grupas, tad atkal Burkhards Valts. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vēl viens jautājums. Eiropas komisija pagājušajā novembrī paziņoja, ka eh, gatavo priekšlikums par turpmāku uh, risku samazinājumu un uh, tas uh, balstās uz priekšlikumu, ka tiks uh, pabeigts sarunas par Banku Savienības izveidi. Un tāpat laikā Mateo Renci ir paziņojis, ka izteiks veto attiecībā uz valsts aizdevu, valsts um, obligāciju riska paaugstināšanu. Jautājums ir tā, eh, tāds, ko jūs pats eh, domājat par eh, šo valsts obligāciju riska mm, noteikšanu. Es, es jokoju, jā, šeit ir runa par apdrošināšanu, nevis par bankām. Bet tas nu tāds joks tikai. Es uh, saprot šo jautājumu par valsts parādu risku vai suverēno risku. Mēs jau esam uzsākuši darbu šai jautājumā. Es nedomāju, ka nākotnē mēs varētu uh, Uh, atļauties tādu bez riska pieeju valsts parādiem, tā atklāt runājot, bet tāpat laikā ir jāizvērtē šā pasākuma visas iespējamās sekas. Šis, uh, šis uh, pasākums jāveic gan attiecībā uz bankām, gan uz apdrošināšanu. mēs, um, mums ir jāizvērtē gan makroprudenciālā ietekme, gan uh, uh, mikro prudenciālā pieeja, un uh, tas mums ir jāņem vērā, kad tiks pārskatīt maksāt nespēju divi pēc aptuveni trim gadiem. Rencī, tas kungs ir mans premjerministrs, dažreiz es viņam piekrītu, dažreiz arī nesmu ar viņu vienisprātis. Nu jā, Jopa vadītājiem jau nevienmēr ir jābūt viensprāts ar savas valsts premjeru ministru. Tagad Nīna Gīla, paldies! Uh, sveicu par Entikungu. Mūsu sanāksme pār uh, nekas nav uh, runāts par sinteks, kaut gan tas uz plaukst. Eh, pagājušā gadā vairāk nekā 560 miljoni eh, tika piesaistīti tikai apvienotā karalistē, un, un eh, šī tendence var mainīt gan banku, gan apdrošināšanas nozari visā Eiropas Savienībā notiek strauja tehnoloģiskā attīstība, un tādēļ Uh, uzraugiem un nozarei ir jāspēj uh, pielāgoties šīm straujajām pārmaiņām. Patērētāji vēlas saņemt labākus un uh, pakalpojumus un saņemt tos ātrāk. Un fintechs var ievērojami ja atvieglot patērētāju dzīvi Piemēram, ir tāda uzņēmuma kā Kūver, kad jūs reģistrēties, jūs varat minūšu laikā iegādāties auto apdrošināšanu, pat sekundžu laikā tas ir iespējams. Un vienīgais, kas ir nepieciešams, ir viedtālrunis un fotoaparāts. Es gribētu jautāt, kāda būs jūsu pieeja eh, šādai tehnoloģijas attīstībai, kas ievērojami pārmainīs eh, apdrošināšanas nozars darbības veidu un kā atbilstoši vajadzētu rīkoties, lai nodrošinātu izaugsmi, inovācijas, eh, labākus pakalpojumus patērētājiem, bet lai tik nodrošināts regulējums atbildi. Jā, jums taisnība. Tehnoloģija piedāvā milzīgas iespējas, bet arī um, zināmus riskus uh, rada. Un uh, tirgum ir jāļauj izmantot jaunās iespējas, bet tāpat laikā jānodrošina, lai pilsoņi, patērētāji, uh, polišu turētāji būtu pasargāti no riskiem. Uh, un dažos gadījumos varbūt pat ir vieglāk uzraudzīt platformu, kas izplata apdrošināšanas produktus. Un mū, pašreizējiem starpniekiem ir kontakts ar klientiem, un uzraugām ir grūti vienmēr pārbaudīt, vai šis vajadzību tests ir pareizi izpildīts, vai starpnieks rīkojas uh, polis turētāji interesēs, bet tāpat laikā šī platforma piedāvā uzraugam milzīgu informācijas apjomu. Ar vienu kontroli ir iespējams uh, pārbaudīt, kāda ir attieksme pret uh, šiem polīšu turētājiem, kam ir uh, kontakts ar platformu, var pārbaudīt, vai viss tiek darīts atbilstoši un ir, eh, eh, mēs izpētījām arī vienu interneta vietni, kur piedāvāja salīdzināt dažādus produktus. Mēs konstatējām, ka netika viss darīts atbilstoši regulai, jo uh, Uh, šeit nebija pilnīga objektivitāte nodrošināta. Tātad mūsu rīcībā ir instrumenti un šī kontrole nebūtu nav sarežģītāka kā tradicionālajā tirgu, kur ir liels skaits uh, starpnieku, kas uh, apkalpo klients. Un mums šis darbs ir jāturpina un jānodrošina, lai tirgus noteikumi tiktu ievēroti arī tad, ja tiek izmantoti uh, tehnoloģiskie instrumenti. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad um, esam noslēguši jautājumu un atbilžu sesiju. Vēl tomēr vēlas izteikties deputāta Frunzulītas kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es vairākus gadus Rumānijā arī strādāju uh, apdrošināšanas uzraudzības komisijā. Un es gribēju jautāt par Entes kungām, kā viņš ir iecerējis uzraudzīt uh, šīs vienošanās ar nacionālām uzraudzības iestādēm, kādi instrumenti tiks izmantoti un Tāpat laikā šobrīd Eiropa īsteno mikroprudenciālo uzraudzību ik, ikdienā nacionālā līmenī, bet šīs nacionālās uzraudzības iestādes ir ļoti atšķirīgas. Citreiz tās ir nacionālās bankas un uh, finanšu uzraudzības iestādes, citreiz ir trīs, četras iestādes, kas ir atbildīgas par šiem jautājumiem vai nevajadzētu standartizēt Eiropas uzraudzības tīklu nacionālā līmenī, jo tādējādi mēs varētu vienkāršot šo situāciju, būtu iespējama labāka sadarbība, koordinācija, process būtu vienkāršāks. Paldies! Jā, jums taisnība. Nu, mēs nevaram pilnīgi visu standartizēt, nevienmēr visiem dara viens izmērs, bet ir eh, svarīgi domāt par eh, konverģences nodrošināšanu uzraudzības jomā, un tā ir viena no prioritātēm, ko es minēju tāpat mums ir jāizanalizē pašreizējā uzraudzības prakse, jāapkopo dati, jākonstatē, kāds modelis ir tas labākais, un tas jau jāpopularizē, bet Eiropā nevar visiem īsti piemērot vienu vienkāršotu modeli. Bet tomēr ir ievērojami iespējams uzlabot uh, pašreizējo uh, uzraudzības uh, darbu dalību valstīs. Ir arī atbilstoši instrumenti paredzēti, jopai ir arī mediācijas pilnvaras. Protams, uh, ja nepieciešams, Eiropā ir jābūt gatavai Uh, darboties kā starpniekam da, starp dažādām iestādēm un at, atrisināt šīs problēmas, jo uh, mums uh, tādus iespējas uh, likumdevēji ir piešķīruši. Un tas, nu, būtu tas pēdējais līdzeklis, ko uzraugi varētu izmantot. Paldies! Vairāk uh, neviens debatēs nav pieteicies, līdz ar to mēs noslēdzam uzklausīšanu. Liels paldies par Entes kungām! Un tagad mums notiks uh, īsa sanāksme aiz uh, slēgtām durvīm. Un uh, balsojums ir paredzēts šo pēcpusdienu 15.40. Paldies!